Nākamais darba kārtības punkts, cienījamie kolēģi. Ir padoms un komisijas paziņojums par bēgļu neuzņemšanu pie Grieķijas krastiem un ar to saistītos bēgļu nāves gadījumus. Pie farmakonīsija. Vispirms došu vārdu Venisels kungam, kas padomas vārdā nāks klāja, klajā ar paziņām. Venisels kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es šeit pārstāvju padomi, bet esmu arī Grieķijas ārlietu ministrs. Līdz ar to, pildot abu šo amatu pienākumus, vēlos vispirms izteikt vislielāko nožēlu par uh, cilvēku bojā eju, uh, traģiskajā uh, kūģa bojā ejā pie farmakonisī salas mm, pagājušajā mēnesī, bet jāsaka, mums bieži notiek šādi traģiski negadījumi kā piemēram, līdzīgi kā pie Lampedūzas salas, mēs redzam, ar eh, kādu eh, spiedienu sastieps Lampedūzas sala, un neskatoties uz visiem pūliņiem, eh, un neskatoties visiem tiem pasākumiem, ko veic mūsu krasta apsārdze, Eh, ņemot vērā arī to spiedienu, kādu mēs izjūtam eh, no imigrantu plūsmām uz sauzemes robežas ar Bulgāriju. Jāsaka, Grieģija ir ārkārtīgi gara eh, krasta līnija, un mums ir jāaizsargā ļoti gara piekrastes robežu, un mūsu līdzekļi ar to vienkārši nepietiek, un līdz ar to mums nākas saskarties ar negadījumiem, un tas notiek daudz biežāk, kā tas bija agrāk, jo krīzes dēļ un pilsoņa kāra dēļ Sīrijā bēļu traumas ir ievērojami pieaugušas, un katru dienu mēs vērojam lielākus vai mazākus uh, traģiskus negadījumus. Farmakonisi e, ir tikai piemērs e, tam, kādu, kādas sekas ir e, situācijas attīstībai. Piemēram, Austrumegējas jūrā situācija ir dramatiski pasliktinājusies jau 2007. pēdējos gados. 15 negadījumi notika 2008. gadā. Taču pirms pēdējās eksplozijas Sīrijā uh, incidentu skaits ievērojami ir pieaudzis. Un šāda tendence ir vērojama kopš 2012. gada. Eh, Grieķijas krasta apsardzei eh, Egejas jūras austrumu daļā ir jāpatrulē 200 kvadrāt, 2000 eh, kvadrātjūdžu liela teritorija. Eh, tā sastāv no uh, daudzām sīkām salām un uh, klinšainām, uh, klinšainām, klinšu atsegumiem. Un viņi ir kopumā aizturējuši ļoti lielu skaitu cilvēku. Piemēram, kāda um, kūģi, kāds uh, mūsu sauzemes um, apsardzes dienas ieraudzīja zvejnieku kuģi. Uh, tur bija ārkārtīgi nelabvēlīga situācija, uh, kūģa apkalps reakcija bija ļoti neadekvāta un tādēļ notika incidents, kura rezultātā gāja bojā uh, cilvēki. Un Protams, ka šis negadījums īpaši mums licēs domāties par situāciju. Varviciotis kungs, jūrlietu ministrs, ir uzsvēris, ka, un tas ir norādīts vēstulē, kas ir nosūtīta komisārai Malstrēmai par to, ka notiek izmeklēšana. Mēs vēlamies pilnībā izmeklēt to, kas ir noticis. Mēs vēlamies uh, uzzināt visu patiesību. Es vēlētos apgalvot, ka nav nekāda iemesla, lai mēs kaut kādā veidā ap ierobežot šīs izmeklēšanas dziļumu un pamatīgumu. Likumam ir jāuzvar un uh, šim negadījumam ir jānospēj, mums ir jāmācās no šī negadījuma. Protams, ka es nezinu, kādi būs rezultāti, bet es zinu, ka Frontexam ir, Frontex rīcībā ir viņu pašu informācija, mūsu krāsta apsardzes dienas ir pies, iesniedzis visu informāciju, kas ir viņu rīcībā, kā tā ir reģistrēta attiecīgajās novērošanas iekārtās. Uh, Eh, tālāk eh, arī attiecībā uz Bulgāriju un Bulgārijas robežu Eiropas saimnībā būtu jāizrāda solidaritāte. Taisnīga un proporcionāla sloga sadalījums ir princips, kas ir jāievēro. Mēs katru dienu jūtam šādu te imigrācijas plūsmas piedienu un tieši tādēļ uh, ir jāizmanto šis te institucionālais ietvars, kas uh, ir Eiropas Savienības rīcībā. Tā bija viena no prioritātām tā ir viena no prioritātēm mūsu prezidentūrā, un būs arī tāda Itālijas prezidentūras laikā. Mums ir vajadzēta, vajadzīga saskaņotāka stratēģija, lai varētu pārvaldīt imigrācijas plūsmas. Ļaujiet atgādināt, ka Eiropas padomi to ir apspriedusi divreiz pagājušā gada oktobrī un pēc tam atkal decembrī, un neformālās tikšanās reizē, kad tikās tieslietu iekšrietu ministri tikai pirms dažām dienām Atenās 24. janvārī. Un eh, viņi eh, kopā ar eh, komisāru Malmstrēm centās atrast risinājums pēc Stokholmas ērā. Un ņemot vērā, ka komisijas priekšlikumu mēs ceram, ka šo programmu mēs un darbu pie tās varēsim noslēgt līdz jūlijam. Šis te vidusposma programmēšanas periods uh, Ehm, varētu būt mūsu atbilde uz cilvēku bažām, jo pretējā gadījumā eh, krimināli elementi un organizētā noziedzība izmanto mm, to cilvēku vājumu, kuri vēlas pamest necilvēciskus dzīves apstākļus Sīrijā un uh, citās valstīs. Un padomas un e, Grieķijas prezidentūras vārdā vēlos e, apgalvot, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkās, spēkos sadarbosies ar komisiju un liels jums paldies. Paldies, Venisēlas kungs. Tagad mēs uzklausīsim komisijas paziņojumu kuru sniegs e, Cecīlija Malmstrēmas kundze. Jā, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ārlietu ministra kungs, es arī, protams, gribētu sākt ar līdzjūtības e, izteikšanu par dzīvību zaudēšanu farmakonisī gan e, izdzīvojušo e, radiem, gan bojagājušajiem. Jā, mēs, protams, zinām, ka Grieķija sastopas ar bēgļu traumēm. Mēs eh, sadarbojamies ar Grieķijas iestādēm, lai varētu palīdzēt izveidot viņiem pilnīgi funkcionējošu migrācijas politiku, kas būtu saskaņā ar starptautiskajām un Eiropas normām. Eh, protams, ka ir panākts progress, taču joprojām vēl ir daudz, kas jādara, un mēs turpināsim palīdzēt un atbalstīt eh, Grieķiju veidot uh, patvēru meklēšanas sistēmu, pastiprināt robežu, uzraudzību un tā tālāk. Mēs esam e, dzirdējuši ļoti daudz e, par to, ka Turcijā notiek šāda te e, bēgļu neielaišanas operācijas, un mēs novērojam situāciju. Uh, tam piedaloties arī Frontexam, bet runājot par atgadījumu pie Grieķijas krastiem, uh, Šķiet, ka šī bija uh, meklēšanas un glābšanas kontrolas, uh, glābšanas operācija, nevis robežu kontrolas operācija. Apstākļi bija ļoti sarežģīti un, protams, ir ļoti grūti pateikt, kas tad īsti notiek noticis. Protams, ka uh, dzīvības zaudēšana ir nepieļaujama, bet es apmeklēju Atēnas tikai nākamajā rītā pēc incidenta, un es uh, apsēdos ar ministru Dendjasu un ar Varviciotis kungu, kas eh, ir atbildīgs tieši par jūras robežām un paudu savu satraukumu un par to, ka nepieciešama neatkarīga izmeklēšana. Nu, viņa apsolīja, ka tas tieši tā arī notiks. Mēs aicinājām veikt visu, kas ir nepieciešams, lai tam līdzīgi gadījumi vairs neatkārtotos. Protams, gribu izmantot šo iespēju atgādināt Grieķijai un arī citiem, ka uh, Katreiz, kad notiek robežu uzraudzības operācijas, visām dalībvalstīm ir jānodrošina, lai pilnā mērā tiktu respektētas migrantu eh, pamattiesības un nedrīkst veikt eh, tātad ro, eh, vārdarbīgu robežu pārkāpēju aizdzīšanu no robežām. ir jāveic attiecīgi pasākumi, kas ir nepieciešami, lai atsauktos uz patvēru meklētāju centieniem gūt šīs te iespējas. Un tādējādi mēs izvairīsimies no tik traģiskiem notikumiem kā farmakonesi. Paldies, komisārs kundze, un tagad sāksim. ar politisko grupu vārdā, eh, par runātājiem politisko grupu vārdām, vārdā. Vispirms Genaku kundze. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos pateikties ministram un, protams, priekšsēdētājiem un arī komisārai par paskaidrojumiem. Jā, tas bija glābšana, tā bija glābšanas operācija, taču no brīža, eh, kad tika pieminētas kāds zināms šābas, uh, Viss šis gadījums ir nos, nodots krimināla vajāšanai, krimināla izmeklēšanai. Es vēlētos noskaidrot dažas lietas. Grieķija ir jāsastopas ar milzīgu skaitu imigrantiem un bēgļiem, kas cenšas eh, nokļūt Eiropas Savienībā. Jūs eh, atbilstoši minējāt šo te jautājumu par patvērumu piešķiršanu. Bet zinat, ka ir eh, eh, cilvēki, kas eh, cenšas iedzīvoties uz citu cerību un izmisumu rēķina. Vienošanās ar Turciju nosaka, ka pirmos trīs gadus nenotiks atpakaļ uzņemšana. Nu, galu galā mūsu kaimiņiem jāsaprot, ja viņi vēlas labas kaimiņa attiecības, labas kaimiņa attiecības ar Eiropu, viņiem ir jāsadarbojas cīnoties eh, pret šiem te eh, krimināliem tīkliem, pret šiem dvēseļu tirgoņiem, kas eksploatē cilvēkus, eh, kas cenšas rast sev labāku dzīvi. Tas ir galvenais, un tāpēc es domāju, ka jums komisārs, jūs komisārs kundze esat atbildīgi, lai nāk klajā ar priekšlikumiem, kā to uzlab, kā situāciju uzlabot. Ir vajadzīga lielāka solidaritāte starp dalību valstīm, vairāk pūliņu. Nu, protams, ka mēs nevaram aiz, aizvērt durvis, uh, taču mēs tās nevaram atstāt arī vaļā, jo tas nozīmētu uh, sliktus dzīves apstākļus un geto tajās, eh, tajā teritorijā, kam ir jābūt labklājības uh, un demokrātijas uh, zemei. Paldies! Tagad sociālistu grupas vārdā uzstāsies uh, Kopas kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! 15 cilvēki zaudēja uh, dzīvību netālu no farmakonīzija, un 150 cilvēki zaudēja dzīvību pie Lampedūzas. Nevar teikt, ka viena traģēdija tikai attiecas uz Grieķiju, un otra tikai un vienīgi uz Itāliju. Tas pierāda, ka Eiropas Savienība nevar piedāvāt integrētu imigrācijas politiku tiek runāts par uh, Dublinu 2, bet bēgļi netiek taisnīgi sadalīti uh, pa valstīm. Jāsaka, ir valstis, kur ir ārkārtīgi stingrs imigrācijas režīms. Cilvēki, kas ierodas Eiropas Savienībā, eh, nāk no tādām neaizsargātām sabiedrības grupām, bieži vien visvairāk cieši sievietes un bērni. Ir, protams, kādas tieši Grieķijai raksturīgas problēmas Vanjasu kungs ministrs teica, ka diemžēl pie mums ierodas otrās šķiras imigranti, cilvēki, kas nāk no konfliktu plosītiem reģioniem, no vietām, kur e, ir karš. Un viņš par to runā tikai dažas dienas pēc traģēdijas farmakonisī. Un jūrniecības ministrs Marvits Sotis kungs teica, ka viņš vēlas, ka ir uh, komisāri, kas vēlas radīt politiskas problēmas Grieķijai, un viņš tādus izteikumus atļaujas vēl pirms vispār ir noslēgusies izmeklēšana. Un jāsaka, ka tas, ko šie cilvēki, izdzīvošie cilvēki teica au, augstajam ANO bēgļu komisariātam, stipri atšķirs no tā, ko viņi teica Frontex pārstāvjiem. Jāsaka, ka šo cilvēku vēlmes netiek ņemtas vērā, tās vienkārši tiek ignorētas, un ja mēs neņem vērā citu pilsoņu intereses, mēs vienkārši neņem vērā citu cilvēcisku būtņu intereses. Paldies! Tagad Krisio Gēlos kungs viena minūte zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar gandarījumu uzklausīju ministra kungu, kurš lūdza piedošanu un teica, ka ir ļoti e, sarūktinoši, ka Grieķijas sabiedrībai ir jājūtas vainīgai, bet tā tāda nejūtas. Mēs jau dzirdējām ļoti daudz par šo incidentu, tika izteikti daudz viedokļu, vēl pirms tika uzsākta izmeklēšana, bet ir jāapkopo fakti, nevajag veikt spekulācijas ministrs pauda savus uh, paziņojumus pirms tika noslēgta izmeklēšana. Īstenībā viņš kritizēja pilsoņu aizsardzības ministru, un tas runāja par otrās šķiras pilsoņiem. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentā ir jāizvēlas cita pieeja. Protams, Eiropas Savienībā ir jāuzņem sava atbildības daļa. Tas ir teikts arī Eiropas padomas ziņojumā. 705 tūkstoši cilvēki ir noslīguši uh, mūsu teritoriālojas ūdeņos, mēģinot nokļūt Eiropā. Vai tie ir kādi noziedznieki? Nē, tie ir cilvēki, kas bēg no nāves, tad, kad viņi iekāpj šajās pārpildītajās laivās. Uh, Viņi noslīka pie Lampedūzas, viņi noslīka Grieķijas teritoriālus ūdeņus. Viņi mēģināja izbēgt no kara. Bija arī cilvēki no Afganistānas un Sīrijas. Tādēļ mums vajadzētu padomāt par uh, politikas vadlīniju diversifikāciju Eiropas līmenī. Nevar uzspiest robežu slēgšanu. Uh, cilvēkiem ir tiesības saņemt bēgļu statusu, un viņiem ir jābūt tiesībām ierasties pie mums legāli. Darbie kolēģi, jūs mani nostādāt ļoti nepatīkamā situācijā, saka priekšsēdētājs. Man jums nākas atgādināt, ka jums ir ierobežots uzstāšanās laiks. Katreiz, kad kāds no runātājiem, kā iepriekšējais runātājs pārsniedz sev atvēlto laiku, nozīmē, ka kādam citam atkal nebūs tiesības izteikties. Tādas nu ir normas Eiropas parlamentā. Es jūs lūkšu nerunāt ilgāk par sev atvēlēto laiku, un ja nav nekā cita, nav nekā cita risinājuma, nu man vajadzēs jums izslēgt mikrofonu kāds 3-4 minūtes pēc tam, kad jums atvēltais laiks būs pārsniegts. Huntis kungs, es atvainojos, es šoreiz nerunāju par jums. Došu jums tagad vienu minūti goja grupas vārdā. Paldies! Tas, kas notiek pie Grieķijas robežām, ir kauna traips nevien uz Grieķijas sirdsapziņas, bet uz visas Eiropas Savienības sirdsapziņas. Tas ir rakstīts arī pagājušā gada jūnija Amnesty International ziņojumā vērtējot negadījumu pie Lampedūzas. Tas, ka bēgļi netiek uzņemti eh, valstī, tas tika nosodīts jau iepriekš, mēs esam ar ko tādu jau saskārušies. Nepieciešama neatkarīga izmeklēšana, lai saprastu, kurš tad īsti ir vainojams traģēdijā. Mālstrēms kundze. Uh, cik daudziem cilvēkiem vēl ir jānoslīgst vidus jūrā, lai mēs patiešām grozītu patvērumu piešķiršanas, imigrācijas, pamatiesību, cilvēktiesību politiku visā Eiropā. Ir jāsāk darboties, ir jāievieš nekavējoties pasākumi, lai cilvēkus varētu glābt atklātā jūrā. Ir jābūt uzņemšanas centriem patvērumam ir jābūt arī jaunam likumdošanas satvaram, lai bēgļus un imigrantus varētu godīgi un proporcionāli sadalīt visās Eiropas valstīs. Paldies! Tagad uzstājušies runātāju grupu vārdā. Tagad došu vārdu individuāliem runātājiem. Pirmā ir Holmējers kundze. Viņai pusotra minūte, lūdzu priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, ministra kungs. Atkal cilvēki, bērni ir zaudējuši dzīvību, bēgot no uh, izcelsmes valsts, un Frontex teica, ka ne Frontex, uh, ne arī kādas citas Eiropas iestādes ir piedalījušās šajā operācijā. Bet uh, tas, ko mums ziņo Grieķijas krāsta apsardze, ir pretrunā ar bēgļu vēstīto. Uh, Jāsaka, ka to ir paziņojušas Grieķijas varas iestādes. Frontex šeit nevar izdarīt nekādus secinājumus par piedalīšanos vai nepiedalīšanos operācijā. Ir jābūt izmeklēšanai. Ja, uh, Dalību valstu krasta apsardzes vienatnē mēģinās bez Frontex atbalsta šādas situācijas risināt, tad, protams, šādas traģēdijas atkārtosies aizvien no jauna. Tādēļ šīm operācijām jānotiek sadarbojoties. Frontex ir neitrāla institūcija, mēs vēlamies glābt bēgļus. Auf griechische Grenzbeamte sind inakzeptabel. Auch un Grieķijas rīcība uz robežas ir nepieņemama. Ja Frontex darbinieki un arī robežas sārgi ir rīkojušies godīgi un atbildīgi, Nu, mums ir jānorāda uz ļoti nehumāno rīcību, e, kāda ir raksturīga neoficiāliem cilvēku pārvadātājiem un Turcijas vairs iestādēm. Es domāju, ka es arī nevajadzētu pārtraukt kopējo operāciju drošībai jūrā. Paldies, un tagad došu vārdu Arsenis kungam uz vienu minūti. Paldies! Šodien es gribētu pievienoties e, šai diskusijai un izteikt arī dziļu līdzjūtību visiem bojagājušiem un gribētu arī izteikt līdzjūtību visiem tiem, kas ir izdzīvojuši un tie, kas ir izdzīvojuši, e, apgalvo, ka apsēdz esot gribējis, nu, nu, nevis palīdzēt, bet tieši otrādi. Ne sievietes esot saukušas pēc palīdzības, tomēr krasta apsardzi nesot palīdzēs, bet drīzāk apvainojas cilvēkus. Un, ja tas būtu tehnisks incidents, tā būtu cita lieta. Bija cilvēki, kas padeva koku, lai varētu izglābties, bet nu, cita kā to koku grūda prom. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nosodīt liekulīgu attieksmi joprojām mums ir Dublin 2 regula, tomēr ir arī politiskās pavēles, kas tika dotas robežsardzība. Šīs pavēles bija tādas, ka mm, par to, ka vajadzētu atgrūst, at, atvairīt šo imigrantu ierašanos, nepieļaut to izkāpšanu, un to vajadzētu nosodīt. Paldies, Kriton. Un tagad viena minūte Angurākis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šī traģēdija Parmakonisi ir Eiropas Savienības un PASO koalīcijas sadarbības rezultāts. Šīs kopējās represīvās operācijas, tās uh, izraisa upuru skaita pieaugumu. Mēs nevaram uh, pretoties pret šīm plūsmām. Šis re, ir mūsu politikas rezultāts. Ir imperialistiskās ambīcijas NATO, Eiropas Savienība un ASV. Tas viss ir vērsts pret cilvēkiem. Mums vajadzētu apturēt šīs represīvās akcijas no Eiropas Savienības, no Frontex puses. Uh, vajadzētu mm, izbeigt šo robežu uzraudzības eh, sistēmu, vajadzētu nā, dot visiem bēgļu status tiem, kas nāk no kara zonām un jādod, jādod tiem attiecīgie dokumenti, mums jāpārstrādā Dublina divi regula. Eh, visbeidzot, Grieķija vairs nepiedalīsies šajos centienos, kas ir imperialists, nu, tieši no es, no NATO puses. Un tagad došu uz vienu minūti Komucokpisa kungam vārdu. Viņš ir pēdējais mūsu runātājs. Šis incidents Varmakanisi ir dramatisks incidents traģisks incidents, nu, bet kādā veidā mēs cīnāmies pret nelegālo imigrāciju. Šis ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums ir no vienas puses mums ir noteikti valsts ar savām institūcijām, Un šī valsts darbojas saskaņā ar likumu, ar starptautiskām konvencijām, saskaņā ar visiem tiesību aktiem valstī ir jāsargā savas robežas, jāīsteno noteikumi, bet no otras puses ir e, visādas cilvēktirzniecības ķēdes, ir cilvēki, kas meklē patvērumu dažādu iemeslu dēļ. Mēs e, saprotam, ka cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, un tas ir pamatiesību, pamat, pamat elements. Un nevarētu būt šeit nekādas atkāps, nekāda izņēmuma. Un otra lieta ir tāda, ka ir arī mūsu robeža aizsardzība un drošība, un tas ir mūsu uzdevums. Katrai valstī šāds uzdevums ir ļoti svarīgs, un arī Grieķija ievēro šos principus un cīnoties pret nelegālo imigrāciju tieši. Uh, Arī šajā dramatiskajā naktī mēs piekopām šo pašu mm, politiku janvāra beigās. Tagad tiesu sistēma strada. Arī mēs Grieķijā caur mm, tiesību iestādēm mm, pētam šo jautājumu. Mums katram ir savs uzdevums un sloks arī jādala taisnīgi. Paldies. Ir brīvā mikrofonā pieteikušies divi runātāji. Un Mēs eh, dosim katram tikai vienu minūti. Veržijā kundzei lūdzu vārds. Bez mikrofona. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu šī drāma farmakanīsi un 12, eh, tad 9 bērni, 3 sievietes, visi šie ir bojagājušie un tas nav nejaušība. Un tāpēc, ka eh, šī nevalstiskie organizācijas un Eiropas padome eh, ir mm, arī liecinājusi par Grieķijas krasta apsardes rīcību un nav sniegta attiecīgā palīdzība šiem cilvēkiem. Grieķija tagad ir prezidentūras amatā, un šāda situācija nav paciešama. Un ja šī problēma attīstās, tad mums ir noteikti dinamika 25 cilvēki gājuši bojā vidusjūrā, un vajadzētu vismaz pievienoties šim minimālam tekstam par glābšanas darbiem uz jūras. 45 tūkstoši ir ieradušies pie e, e, Eiropas Savienības krastiem 2016. gadā. Vienu minūtu pagājis, tālāk Mērfī kungam vārds. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūsu valdība na, neizpilda solīto malstroma un komisija arī nepilda. Un rezultātā cilvēki ir nomiruši, tas ir līdz tiem 20 tūkstoši, 20 tūkstošiem bojā gājušo mm, klāt, kas ir mēģinājuši nākt eh, pie mūsu robežām pēdējo gadu laikā. Lūk, šis cilvēks izaudēja savus sievam bērnus, un lūk, arī šis, un šeit ir noteikti dokumenti un liecības par to, ka krasta apsardzi ļoti nekum, nehumāni un brutāli rīkojasies, cilvēks atgrūžot no krasta līnijas, un tas nerodas no, no zila gaisa, vienkārši šeit ir brutāli nehumāna politika, ko realizē Grieķijas valdība un Eiropas Savienības iestādes, lai atgrūstu visus bēgļus, un tas ir nehumāni un briesmīgi svarīgi, un visus šausmīgākos elementus no tā visa mēs redzam tagad Grieķijā, un šī sistēma ir jāgāž un jāizbeidz. Paldies! Paldies, kolēģi! Un visbeidzot, lai beigtu šo te sarunu, mums ir komisāra Malsram kundze, kas atbildēs uz jautājumiem no komisijas puses. Paldies. Protams, mēs saprotam, kāds šeit ir spiediens, kas jāpanes Grieķijai, un tāpēc es teicu savos ievadvārdos, mēs cenšamies Grieķijai palīdzēt, cik vien varam. Sniedzam gan tehnisku, gan praktisku, gan cilvēku resursu palīdzību, un mēs cenšamies sniegt arī būtisku finansiālo palīdzību, lai Grieķija varētu izveidot uh, migrācijas un patvērums sistēma, arī robežu kontrolas sistēma, kas saskanētu ar Eiropas Savienības un starptautiskiem standartiem. Šī traģēdija, par ko mēs runājam, farmakanīzija, tā ir līdzīga eh, Lampedūzas traģēdija. Es arī tur pati biju, es tiešām redzēju šo cilvēku zārkus, un tas nav pareizi. Un tas notiek katru dienu mazākā mērā. Es runāju ar izdzīvošajām personām no Lampedūzas un no citām vietām, un viņi zina, ka ka risks noslīgt vidusjūrā ir 67%, tomēr viņi uzņem šo risku. Un kāpēc viņi dodas uz šīm laivām? Tāpēc, ka legālā veidā nekādā veidā nevar pārcelties uz Eiropu. Šāda legālā ceļa nav, un tāpēc mums ir jāatrod veids, uh, kā šie cilvēki varētu drošā veidā ierasties Eiropas Savienībā un sasniegt visas 28 valsts, ne tikai 10 valsts, kas uzņem, bet visām valstīm vajadzētu uzņemt, eh, pasniegt, pastiept roku visiem šiem cilvēkiem, kas ir neaizsargāti. Mums ir Stokholmas programma un ir tiešām jāpalīdz cilvēkiem visām dalībvalstīm. Mums ir jāsadarbojas ar trešām valstīm, kāds pieminēja Turciju. Jā, pirms Ziemassvētkiem es tur biju. Kopā ar Turcijas ministriju es parakstīju readmisijas līgumu. Ļoti ceru, ka šis līgums iestāsies spēkā ļoti drīz. Mēs arī piedāvājam sadarbību citām valstīm - Tunisija, Maroka, Eģipta, Libija. Eh, arī ir sadarbības partneri, bet jūs saprotiet, ka tur ir sarežģīti. Jūs zinat, kāpēc. Eh, nav grūti ar viņiem runāt, eh, nav viegli ar viņiem runāt mēs cīnāmies pret kontrabandistiem, bet mums to es būs ir arī jāizveido tāds stabils sistēmas, kur varētu piedalīties pilnīgi visi. Mēs arī e, strādājam kopā ar Frontex, glābšanas meklēšanas operācijām un kopš gada sākuma e, arī vēl kāda operācija ir, ir Jurasol operācija, tur ar mazām laivām mēs esam strādājuši, un, lai palīdzētu maziem kuģiem, lai e, solidaritāte ir un visas šīs lietas ir cieši saistītas, un mūsu politika ir jābūt ciešā saistībā ar cilvēktiesībām un jāpalīdz cilvēkiem, kas ierodas pie mūsu krastiem, arī meklēt un atrast patvērumu. Meklēt patvērumu, tas ir kaut kas tāds, kas ir legāls, un to aizsargā arī Ženēvas eh, konvencija un citas tiesību normas. Tomēr nevienmēr Eiropas Savienībā uzņemšanas klimats ir labvēlīgs par šo tēmu, par ko mēs runājam šodien. Šie notikumi, bēdīgie notikumi farmakonīzija, tā ir tiešām traģēdija. Un šīs pretenzijas pret Grieķiju apsūdzības ir ļoti, ļoti nopietnas, un es tiešām gaidu šo neatkarīgo izmeklēšanu šajā jautājumā, kas tiešām izgaismos visus aspektus, kas ir saistīti šo stāstu. Paldies, Cecīlija. Tagad mēs beigsim debates. Dodot vārdu uh, padomes pārstāvjiem Vanģēlas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt sekojušo cienījumie deputāti. Eh, manā garā par, parlamentāriešu karjerā esmu piedalījies, piedalījies dažādās debatēs, eh, savas valsts parlamentā, Grieķijas parlamentā, kur ir apspriestas cilvēciskas drāmas. Bet jāsaka, ka ļoti bieži šāds traģisks notikumus izmanto politisku mērķu sasniegšanai. Tad eh, lūdzu, ļaujiet teikt man sekojošo. Esmu tikpat jūtīgs e, cilvēks kā jūs, un tieši to pašu domāju par nepieciešamību respektēt cilvēka dzīvi. Un, protams, ka varu spontāni e, reaģēt uz jebkuru aktu, kas varbūt saistīts ar e, cilvēku bojāju, īpaši bērnu sieviešu bojāju, bet, bet jūs taču nevēlaties, lai mēs. E, priekšnoteiktu, kāda būs izmeklēšanas rezultāti. D demokrātiskās parlamentārās debatēs arī tas nebūtu darāms. Mēs esam pārliecināti un pilnībā uzticamies neatkarīgajai izmeklēšanai, ko veic prokuratūra, jo Grieķijā prokuratūra ir neatkarīga viņiem nav nekādas saistības ar izpildu varu. Tā kā visi attiecīgie notikumi būs izmeklēti likumīgi un likums tiks pildīts. Es vēlētos arī uzsvērt to, ka eh, caur Eiropas padomi eh, un ko es paužu kā padomas pārstāvis, gribētu teikt, ka tāda ir arī Grieķijas valdības nostāja. Un eh, es varu atkārtot to, ko ir teikuši citi kolēģi. Grieķijas valdībā dažas dienas pēc incidenta farmakonēsī Malmstrēms kundze tikās ar Veņas un Varviciotis kungiem, kas ir attiecīgie ministri, kas atbild par cilvēktiesību jomu, par jūras robežu aizsardzības jomu. Uh, Un ir tiesa, ka imigrantus un bēgļus eh, nevajadzētu dalīt pirmās un otrās kategorijas bēgļos. Eh, vispār nevienu cilvēku tā nevajadzētu dalīt, jo eh, dzīvība ir dzīvība un visas dzīvības ir vienādi vērtīgas. Tāpēc, ka esam cilvēciskas būtnes un tas vienlīdz attiecas kā uz mums, tā uz bēgļiem. Grieķijas uh, Tirzniecības eh, un jūrniecības ministrs ir nosūtījis vēstuli Eiropas padomē, paužot gatavību sadarboties ar, pado, ar Eiropas padomi. Es šodien tikos ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru un mēs apspriedām konkrētus veidus, kā mēs varētu sadarboties šajā jautājumā, pilnībā respektējot katrs eh, tātad viens otra eh, kompetences. Malmstrēms kundze izteica kādu ļoti svarīgu domu savas uzstāšanās sākumā. Viņa teica, ka uh, operācijas, robežu kontrolas operācijas eh, ir jāatšķir no glābšanas un meklēšanas operācijām. Un viņa teica, ka farmakanesi operācija bija uh, glābšanas un meklēšanas operācija, un ņemot vērā Hamburgas un Čikāgas konferenci, mums ir ļoti daudz jādara un jāstrādā ar šādiem ar glābšanas jautājumiem. Uh, Un tams, protams, ir saistīts ar nacionālo suverenitāti cilvēktiesībām, un es saprotu, ka šādas eh, aizstumšanas no un neielai, ne, neielaišanas teritoriālos ūdeņos, nu, ne, tā nav pieļaujama. Un jā, Eiropas eh, Savienība caur Frontex un komisiju nav spējīga Eh, stāties pretī to eh, centieniem, eh, kas pelna milzu naudu, mm, šādā veidā pārvadājot nelegāli cilvēkus un iedzīvojoties uz viņu rēķina. Mums ir jābūt sistēmai, kā var iesniegt oficiāls pieteikumus patvērumu meklēšanai. Jo varētu uh, būt Eiropas Savienības misijas, piemēram, Ēģiptes, Lībijas, Turcijas piekrastē. Eh, ja mēs patiešām vēlamies radīt jaunu eh, instrumentu paudzi patvērumu meklēšanā un imigrācijā, tad eh, visiem šiem instrumentiem un misijām nevajadzētu darboties mūsu, val, uz mūsu robežās, bet gan uh, tur, no kurienes nāk imigranti. Citādi mēs turpināsim ciest no šīs netaisnības, ko cieš Dienvidu vidusjūras valstis, visas valstis, kas atrodas uz ārējām robežām. Un tiem, kas dzīvo Eiropas iekšienē, viņiem nav šādu problēmu Mēs runājam par taisnīgumu un par saprātīgu imigrantu uh, sadalījumu, bet uh, izaicinājumi ir nesamērīgi. Uh, Un e, varbūt, ka šī diskusija ir īsta vietā, tā varētu palīdzēt risināt šīs problēmas, lai mēs pilnībā respektējot cilvēku dzīvību e, rastu risinājums. Protams, ka katrs ir atbildīgs par savu politisko nostāju, un mans politiskās karjeras laikā um, man daudzkārt ir, uh, daudzkārt esmu bijis atbildīgs uh, par daudzām svarīgām lietām. Paldies, Venizēlas kungs! ar to mēs beidzam debats par šo jautājumu, pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir kopīgās debats par progresa ziņojumiem par Balkānu valstīm. Un sāksim ar padoms un komisijas.